un paziņoju arī to, ka nākamā sēd būs rīt, 3. februārī, trešdien, no pulksten 9 līdz 12. līdz 14.30 un no 15. līdz 23. un Eiropas parlamenta mājaslapā arī ir pieejami e, visi e, vajadzīgie dokumenti un vēl jums e, mierīgu vakaru.